Chers collègues, je vous invite. Dārgie kolēģi, lūdzu jūs ieņemt vietas. Sāksim darbu budžeta komitejas sanāksme tiek aicināta pie kārtības. Šajā pēcpusdienā runāsim, strādāsim principā balsojot, pēc tam šeit savu sanāksmi noturēs koordinatori. Rīt pulkstens deviņos atsāksim darbu un skatīsim divus uh, pētnieciskos tātad atzinumus par to, kā dalību valstīm eh, sekmējas ar eh, iemaksām un otram kārtam Eiropas eh, Savienības budžeta situācijas izvērtējums, vērtējot to pēc dzimumu līdztiesības mērauklas. Šeit mums ir atzinums par solidaritātes fonda mobilizācijas norisi Tā tad pēc tam pienāks, būs pienācis balsošanas laiks par 16. gada budžetu. Nu, lūk, un pirms ķeramies pie balsošanas, norādu, ka. Ir ārkārtas paralēla sanāksme, budž un libe, tātad komiteja sanāksme 19. oktobrī 18.45 līdz 20.30 uzreiz pēc trialoga būs pirmais tāds pirms samierināšanās trialogs 19. oktobrī pēcpusdienā. Nu, lūk, tāpat arī vēlos jums norādīt, ka FC mm, valde, Eiropas strateģiski ko investīcija fonda um, vadība ir nosauk, nosaukusi divus vārdus, vienu jau ir nosaukusi, kas būs uh, viņu uh, tātad uh, rīkotāja direktors un otrs um, būs šī rīkotāja direktora vietnieks. Divi nominanti, tātad kopsumā viens jau ir nosaukts un ir paredzams, ka balsojums par šīm kandidatūrām plenāra sesijā varētu notikt rīt 19. zālē Jan 6 Q2. Ja rīt 19. Nu, šī, šī sesija varētu ilgt ne vairāk kā 2,5 stundas. Tā kā, nu, rēķinieties ar to, nesiet uz vietas un tad balsojiet par šiem diviem kandidātiem. Būs arī tāds pārgrupēšanās moments, brīfinga moments, un tad varēsim balsot. Un parlaments ir aicināts nevēlāk kā trešdien pēcpusdienā nākt klajā ar savu gala vārdu, gala izvēli. Nevilcināsimies, jo šeit gal galā ir runa par labu, efektīvu Eiropas strateģisko investīciju fonda darbību. Nebūsim tie, kas bremzē šo procesu. Nu, tik tālu mani ziņojumi, informācija. Tagad varam ķerties pie balsošanas. Pirmām kārtām par elastības eh, finanšu instrumenta mobilizāciju Eiders Vegardie Zabals eh, tātad mūs iepazīstinās ar lietas būtību un aicinu visus eh, strādāt eh, raiti. Komisija ir savu pozīciju jau pieņēmusi. Gala balsojumam plenārsasijā jānotiek rīt pēcpusdienām divas nedēļas ir pagājušas, tas tiešām ir rekorda termiņš, par to tiešām liels, liels uzslavas pienāks mūsu referentē. Lūdzu, vārds jums. Paldies, jā, jūs tā tad uzslavējāt mūsu ātrumu, nu vienkārši nācās rīkoties ātri. Un uh, Eh, tūlīt pastāstīšu, kāpēc mans priekšlikums ir balsot pret visiem iesniegtajiem grozījumiem. Pirmkārt, jau šis ātruma apsvērums. Nedrīkstam vilcināties nemirkli, saka referente. Mums ir eh, gala ziņojumam jātop eh, pieņemtam pēc iespējas ātrāk, lai šie te vairāk kā 400 miljoni var tikt atbrīvoti apgūšanai. Tas ir politiski ļoti nozīmīgi. Tur rakāties tekstā un, un piesieties sīkumiem, tas nav tas, kas šobrīd būtu prātīgākais, ko darīt. Es eh, esmu sagatavojis pozīciju, kas eh, kopumā atbilst parlamenta, parlamentā valdošajai noskaņai. Mm, mēs visi esam aicināti neiedziļināties sīkumos, nesākt skaldīt matus eh, un šoreiz iztikt bez diskusijām par grozījumiem, tā lai trešdienas plenārsesijā sesijā varētu notikt balsojums. Un tik tiešām eh, tuvojas jau arī nākamā plenāra sesija, tā nav aiz kalniem, bet eh, nedrīkstam vilcināties ne mirkli. Un šoreiz eh, rīkosimies principiāli, balsosim par abiem atzinumiem bez kavēšanās. To vēlējos paskaidrot mūsu kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Mums nav nekādu iebildumu pret jūsu grozījumiem pēc būtības, bet, nu, saprotiet, Uh, situācijas politisko kontekstu, tāpēc arī vēlējos, lai šis punkts, uh, šī lieta būtu mūsu šīs dienas darbkārtības pašā sākumā. Jā, paldies. Nu, domāju, ka viens klātsošais labi apzinās situācijas, uh, situācijas uh, nopietnību, bēgļi nelegāli turpina šķērsot mūsu ārējo robežu, uh, mums te runājot, tas notiek, un uh, mēs nedrīkstam vilcināties ne mirkli. Uh, nedrīkst turpināties eh, šī, šis, šī nelegālā situācija. Un eh, pirms eh, balsojam, lūdzu pārliecinieties, vai tehniski viss ir kārtībā, vai varat tātad balsot. Taranda kungs vēlas ko sacīt. Piedodiet, priekšstādātāji, es savu kartīti aizmirsu Strasbūrā. Tā gadījās nu, būs eh, mūsu dārgajam eh, vienas parlamenta mītnes eh, principā aizstāvim jāsarūpē divas kartītes. Viena Briselē, viena Strasbūrē, jo viņš lūk apdraud tik politiski nozīmīgu projektu. Bet, nu, jūs, jūs pasakiet mums ar, ar vārdiem, kā jūs grasāties balsot. Tātad, kolēģi, balsojam, lūdzu, izmantojam balsošanas kartītes. Visi nobalsojuši. Ak, tad es pats nenobalsoju, vai kā tad man tā gadījās? Brīnišķīgi, esam nobalsojuši. Atbalstīts 20 balss par, 3 pret, 6 atturās, un Taranda kungs uh, ir arī dzēn nobalsojis uh, ar uh, rokas pacelšanu. Nu, lūk, ir pirmais grozījums, numur divi, pirmajā punktā balsojam tagad par, pret, atturas. Šis grozījums tiek noraidīts. Grozījums numur trīs par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Trešais punkts, piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numurs septiņi par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pirmo apsvērumu. Par pret atturs noraidīts. Tagad par tekstu kopumā balsojam. Beidzam balsot. Šis teksts tiek atbalstīts 25 par, 1 pret, atturējies nav neviens. Varam turpināt. Otrais ziņojums, kuru mums Gardies Zabaus kundze tūlīt prezentēs jau notikuša balsojuma rezultāts par septīto budžeta korekciju bloku Esam uh, gatavi balsot. Trešais uh, punkts, ceturtais grozījums par pret. Varam arī par visiem grozījumiem kopā balsot. Ja tiek izteikta šāda vēlme. Nē, šeit, diemžēl, nav vienprātīga atbalsta balsošanai blokā. Nu, tad balsosim par grozījumu ar 64. noraidījām, tagad 5. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 6. par, pret, atturas, noraidīts. 7. par, pret, atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par apsvērumu F1 par pret pret atturas noraidīts. Grozījums numur 2 par grozījumu par apsvarumu G par pret atturas noraidīts. G1 jaunais, tātad trešais grozījums par pret atturas arī tam noraidīts. Tagad balsojam par visu visu šo te budžeta korektīvo bloku numur septiņu kopā. Varam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. Tātad šīs budžeta korekcijas ir atbalstītas, 24 pār 1 pret atturējies nav neviens. Tagad ir vairāki transferi, transferu pieprasījumi. Gardieza Balskundze, vārds jums. Nekas īpaši nav piebilstams. Nu, ja nekas nav tāds īpaši piebilstams, Tātad šie. Nē, nē, nē, nē, nē, nekas tāds nav piebilstams. Tātad transfers 29, tas ir tas slavenais eh, vispārējais eh, transfers, kas parasti tiek veikts eh, katra budžeta gada beigās, un vēl transfers numur 32, tas ietver maksājumus. Uh, bēgļu atbalstam, humanitāro krīžu risināšanai, it īpaši Sīrijai, un te ir priekšlikums iedarbināt ārkārtas uh, palīdzības uh, šo te rezervīti 175 uh, miljoni šķiet tur bija, un mums iebildumu nav, aicinām atbalstīt šo priekšlikumu. Nu, tad varam balsot par šiem transferiem kopā vienā piegājienā transfers numur 29, numur 32. Nu, lūk, kolēģi, balsojam. Beidzam balsot. Šādas transfers līdz ar to mūsu komiteja atbalsta 25 locekļiem balsojot pret, vienam pret, diviem atturoties par citām šīm te sadaļām Almējeras kundze. Šie ir mazāk būtiski grozījumi ar daudz mazāku ietekmi. Holmējeras kundze. Šoreiz visi lēmumi mums ir tikuši atsūtīti no institūcijām. 25. punktu mums nevajadzētu oficiāli slēgt, jo šeit nav sasniegti griesti. Eiropas tiesa ir iesūtījusi četrus pieprasījumus. Viens pārnesums ietver Eiropas skolu Um, bērnus, jo te ir runa par skolu izmaksām uh, personālam, tāpēc kā izmaksas pamazinājušās, samazin, uh, es atvainojos, palielinājušās. Un te ir runa arī par 102. punktu, kur ir runa par pagaidu pabalstiem uh, amatpersonām pēc tam, kad tās vairs nestrādā šajos amatos. Tātad te ir runa par pārējas maksājumiem, kas ir jāveic šajā periodā. Uh, šie pārējais maksājumi ir mazāki nekā sākā bija domāts. Tas ir 142 eh, tūkstoši. Eh, trešais pieprasījums attiecas uz aprīkojuma aizvietošanu. Tātad ar pārnesumu ir paredzēts eh, sekt Uh, dokumentu uh, pavairošanas uh, aparatūras nomaiņu. Tātad te ir runa par budžetu no vispārējām publikācijām. Šām vispārīgajām publikācijām ir mazākas ražošanas izmaksas, tātad ir runa par 50 tūkstošiem. Pēc tam ir pāresuma pieprasījums numur 4. Šeit ir runa par 7000 460 eiro. Tātad te ir runa par tīrīšanas un uzturēšanas izdevumiem ēkās, par ēku uzturēšanu. Šeit eh, mērķis ir aizstāt arī novecojušu aprīkojumu, uzlabot IT aprīkojumu un aizvietot arī dažādas programmatūras investīcijas IT nozarē. Tāpat arī ir ceturtais pieprasījums, ko ir iesūtījusi tiesa, un šeit arī ir runa par uh, eh, 102. sadaļu uh, par pagaidu pavalstiem uh, amatpersonām. Šeit uh, priekšlikums būtu nodrošināt pārnesumu uh, ārējiem pakāpojumiem lingvistiskajā jomā. Uh, šeit ir papildu pieprasījums, tāpēc ir vajadzīgi papildu juristi, lingvisti, lai varētu izpildīt visus tulkojumus. Tātad pamatojums šeit ir palielināta darba slodze, tāpēc, ka ir samazinājusies personāls un ir vairāk dokumentu, ko tulkot. Tas ir ceturtais pieprasījums. Šie četri pieprasījumi tātad ir no Eiropas tiesas. Varbūt mēs varētu visus tos eh, salikt kopā, jo gal galā mums ir jāpieņem lēmums. Priekšādētā varbūt mēs varam eh, likt to visu kopā. Jā, ja runa par balsošanu, mēs varētu vienkārši teikt, ka viņi ir eh, pieņemti tāpat pēc balsošanas. Saskaņā ar 25. punktu finanšu regulā. Tad eh, tagad eh, reģiona komiteja. Arī šeit ir runa par 25. pantu. Šeit ir vajadzīgs mazliet mazāk naudas eh, locekļiem reģionu komitejā, politiskajām darbībām, taču viņiem ir vajadzīgs vairāk naudas, lai ieviestu automatizētu sistēmu tūkošanai. Tātad tas ir kaut kas līdzīgs tam, ko mēs esam ieviesuši jau šeit parlamentā. Tātad izstrādāt automātisku sistēmu um, dažādu avotu satura tulkošanai un saglabāt arī uh, reģionu komitejas uh, tulkošanas darba apjomus. Tāpat arī trešais pieprasījums ir no revīzijas palātas. Revīzijas palāta vēlas 75 tūkstošus papildu pakalpojumiem, tātad tūkošanas dienestiem uh, nodrošināt ar mēķi, kas ir līdzīgs uh, Eiropas tiesas mērķim. Tātad ir samazinājies personāls un ir jānodrošina ārpakalpojumi. Tieši tāpēc arī ir vajadzīgs 75 tūkstoši. Un otrais ir restorānu un ēdnīcas remonts. Tie ir 40 tūkstoši. Tad, tad daļēji ir jāatjauno kafetērija. Ir jāatjauno arī mēbeles tie 45 tūkstoši, jo ir vēlme nodrošināt ergonomiskākus darba galdus. Ārsti tā tad ir noteikuši, ka darbiniekiem veselības mm, stāvokļa dēļ ir vajadzīgas citādākas mēbeles. Tie ir 65 tūkstoši eiro tātad dažādiem aprīkojumiem, dažādām iekārtām, lai nodrošinātu redzamību, caurredzamību revīzijas palātas pieņemtajos lēmumos. Tie 220 tūkstoši eiro kopā, kurus varētu ņemt no pamata algu sadaļas. Tas būtu viss. Paldies, referentis kundze. Tātad pieci tra, pie, pieprasījumi pārnesumiem no tiesas un no reģionu komitejas, un viens pieprasījums no revīzijas palātas. Mums nav pienākums balsot, ja vien kāds mūsu vidū to vēlētos. 25. pāns regulā mums atļauj um, noteikt, ka šis lēmums ir pieņemts bez balsošanas, ja neviens nav lūdzis balsot neredzu, ka kāds vēlētos balsot, tad uzskatīsim, ka šie pārnesumi, par kuriem mums tikko izstāstīja, tiek apstiprināti vienprātīgi budžeta komitejā. Attiecībā uz nekumā, nekustamā īpašuma politiku nav pieprasījuma, līdz ar to eh, darba kārtību esam izskatījuši. Vai pie dažādiem jautājumiem kāds vēlas izteikties? Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties, tad eh, atsāksim sanāksmi rīt pulkstens deviņos bet es aicināšu koordinatorus palikt uz vietas, jo sāksim koordinatoru sanāksmi pēc piecām minūtēm. <laughs>